runās baronese Lutforda. Viņai ir 5 minūtes. Lūdzu, baronese, jums vārds. Patiešām es atzīstu, ka šie abi politiskie jautājumi, kas tika iesniegti 1. decembrī pagājušā gada, uh, ir, diemžēl, tos ir apsteiguši not notikumi. Taču mums vajadzētu atzīt, ka procesālo tiesību jautājums atkal ir ļoti būtisks, jo vairākus gadus tas ir tas netika ņemts vērā. Eiropas parlaments par to ir sūdzējies jau pēdējos desmit gadus. Uh, procesuālās tiesības un tiesājumo tiesības nav uh, saņēmušas tādu pašu uzmanību un rīcību, uh, lai nodrošinātu godīgu izmeklēšanu un apsūdzību. Arvien vairāk noziedznieki tiek pieķerti, tiek izdoti Eiropas aresta uh, orderi. Bieži vien tiek saņemts arī Eiropas uh, aresta orderis plus. Līdz ar to ir jānodrošina procesuālās tiesības, ir jānodrošina arī apsūdzība citās valstīs. Bieži vien tiek teikts, ka uh, tie, kas darbojas pie šiem Eiropas āresta orderiem, nemaz nevēlas lielāku tiesību piemērošanu. Ja ir runa par orderu piemērošanu bez procesuālajām tiesībām, tad netiek nodrošināts taisnīgums. Savstarpējā atzīšana neiet blakus uh, savstarpēji uzticībai. Kāds uh, cilvēks ir arestēts Grieķijā vesels sešus mēnešus par slepkavību bez uh, tīša nodoma, bet šķiet, ka ir vienkārši sajaukta cilvēka identitāte, un līdz ar to Eiropas aresta orderis tiek ļaunprātīgi izmantots. Tad, kad orderis tika ieviests 2002. gadā, tad visi uzskatīja, ka šis orderis palīdzēs tiem cilvēkiem, kas ir aizturēti un atrodas cietumā citā dalību valstī. Tas nodrošinātu mm, taisnīgu tiesu un nepieļautu tiesu kļūdas. Taču eh, šis solījums netika pildīts dalību valstīs. 2002. gadā tika sagatavots priekšlikums, priekšlikums uh, uh pamatlēmumam par procesālajām tiesībām, taču tagad uh, atbildes, kas mums tiek sniegtas, ir fragmentāras. Esmu priecīga, ka Zviedrijas prezidentūra ir atsākusi strādāt pie šī jautājuma, taču šī ceļu karte ir balstīta uz pakāpeniskiem pasākumiem. Protams, mums būtu jābūt optimistiem. Taču es diemžēl uztraucos, ka padome. E, eh, sola tikai izskatīt šos jautājumus par uh, eiro, kopēju eiro, Eiropas drošības naudu. Bieži vien um, fakti vispār netiek ņemti vērā, tad, kad cilvēkiem, uh, cilvēki nonāk tiesā kādā citā dalība valstī. Ir jānodrošina vismaz minimālās procesuālās garantijas un aizstāvības tiesības uh, Uh, kriminālajā izmeklēšanā un tiesā. Šeit nav runa tikai par mūsu pilsoņiem, kuriem ir vajadzīgas šīs garantijas un tiesības. Te ir runa gan par tiesnešiem, gan arī par policistiem un prokuroriem, kuriem arī ir jāsadarbojas. Es uzskatu, ka cilvēktiesību nodrošināšana uh, Eiropas aresta orderī ir ļoti būtiska. Tā nebūtu jāsaista ar izraidīšanu. Komisijai, diemžēl, šīs domas nepatīk. Uh, Eh, Lielbritānija, kas īsteno šos, šīs, šos pasākumus, eh, uzskata, ka tiesai būtu jāpiemēro Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumi, taču šķiet, ka eh, Lielbritānijas tiesas to nelabprāt dara. Protams, daži uzskata, ka it kā pietiek ar Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, un līdz ar to nesot vajadzīgi Eiropas Savienības uh, likumi. Uh, taču bieži vien ar to nepietiek. Ņemot vērā Eiropas, eh, līgumu par Eiropas Savienību, eh, kas, un arī Lisabonas līgumu, kurā ir paredzēta Eiropas cilvēktiesību konvencijas atzīšana, eh, tas paš, pašreizējā situācija nav apmierinoša. Līdz ar to Uh, mums nepietiek ar pašreizējo kompetenci, nepietiek ar uh, Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, pāraudzību. Mēs, protams, nevēlamies graut Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi un kompetenci šajos jautājumos, bet mums ir jādomā par praktisku piemērošanu. Mums ir uh, jānodrošina augsti standarti cilvēktiesību aizsardzībā. Ja runa par tulkošanu, ja mēs atceramies pagājušā gada oktobrī pieņemto padomē pieņemto tekstu, tad, m, mm, diemžēl, šis teksts nav tik ambiciozs, kā mēs varējām sagaidīt. Es neuzskatu, ka šeit parādās visaugstākie standarti. Es ceru, ka mēs būsim ambiciozāki un mēs sastādīsim pietiekami labas procesuālās tiesības, kas nodrošinās pietiekamas tiesības visām turpmākajām paudzēm. Mums ir jānodrošina saziņa ar attiecīgajām iestādēm, jānodrošina tulkojums un tā tālāk. Uh, Es ceru, ka šī ceļu kārtē tiks sagatavota pietiekami ātri, lai mēs nodrošinātu godīgas tiesības. Tās mēs sen jau esam pelnījuši. Paldies! Dodu vārdu padomas vārdā Lopesam Garīdo. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji! Esmu ļoti priecīgs par to, ka uh, Baronese Lutforda ir uh, sākusi runāt par šo jautājumu. Agrāk par to runāja arī Antoneško kundze, Romero, Hautala un Tavares. Viņi visi ir parakstījuši šo jautājumu. Šis jautājums ir būtisks. Te ir runa par procesālām tiesībām krimināla procesa laikā, krimināla tiesvedībā. Es gribētu teikt, ka mēs piekrītam tām, ka šis jautājums ir nozīmīgs. Mēs bar, piekrītam Baronisas Lotfordas teiktajam, mēs piekrītam, ka šis jautājums ir jāsaskaņo kopienas līmenī. Savā jautājumā jūs sakāt, ka Zviedrijas prezidentūra ir eh, ļoti progresējusi šajos jautājumos. Tā patiešām ir. Padome piekrita, ka krimināltiesvedībā ir jānodrošina tulkojums. Pagājušajā gadā novembrī padome pieņēma plānu, kā virzīties uz priekšu arī citās jomās. Tieši to uh, bija lūgusi cienījamā deputāte. Lutvards kundze, jūs pieminējāt uh, tiesības uz informāciju, tiesības uz informāciju par cilvēka tiesībām, tāpat arī uh, par um, informāciju par apsūdzību, par tiesisko palīdzību, saziņu ar ģimenes uh, locekļiem vai ar uh, kon konsuliem. It īpaši šāda palīdzība būtu jāsniedz uh, visvieglāk ietekmējumām personām. Tieši tā bija nolēmusi arī Zviedrijas prezidentūra. Tālāk jūsu tekstā jūs sakāt, ka tika panākta vienošanās ar Eiropas parlamentu, ka šis darbs virzīsies uz priekšu. Jūs teikt jautājat, vai tā ir prioritāte. Es varu atbildēt apstiprinoši, jau noteikti tā ir prioritāte. Kā mēs to darīsim? Pirmkārtām Spānijas prezidentūra centīsies nodrošināt, lai direktīva, ko virzies priekš 13 dalībvalstis par tulkošana no krimināla tiesvedībā, lai tā tiktu pieņemta. Komisijas priekšlikums netika atbalstīts, un 13 dalībvalstis sagatavoja alternatīvu priekšlikumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šis priekšlikums tiktu apstiprināts. Mēs iesaistīsim arī parlamentu šajā procesā. Runājot par procesuālajām tiesībām, komisija izvirzīs priekšlikumus, un Mēs, protams, vēlamies, lai tas tiktu darīts pēc iespējas ātrāk. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka darbosimies kopā ar parlamentu un centīsimies panākt, lai šie pasākumi tiktu apstiprināti. Martā Madridē notika seminārs, to organizēja eh, komisija un Eiropas eh, tiesību skola. Mēs eh, šajā seminārā runājām tieši par šiem krimināla tiesvedības jautājumiem. Padome uzskata, ka šos jautājumus vajadzētu regulēt un saskaņot Eiropas Savienības līmenī, un, protams, ka Eiropas parlaments arī par šiem pasākumiem ir jāinformē. Paldies, tagad komisijas vārdā izteiksies eh, komisārs Baro. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā Lotfordas kundzei. Liels paldies par šo jautājumu. Jūs zināt, ka mani ļoti interesē šāda veida procesuālās garantijas. Jau kopš gada komisija darbojas pie šī jautājuma. Mēs vēlamies nodrošināt, lai tik nodrošinātas vismaz minimālās tiesības aizstāvībā un lai visas šīs minimālās eh, tiesības arī tiktu piemērotas visās eh, tiesās Eiropā. Mums ir, protams, jānodrošina arī uh, tiesu sadarbība. Tas ir priekšnosacījums kopējai sastarpēji atzīšanai un arī uzticībai starp dalībvalstīm. Komisijā esam daudz strādājuši pie tā, lai tiktu pieņemti tiesību akti šajos jautājumos. Pateicoties Zviedrijas prezidentūrai, mums izdevās pieņemt ceļu karti. Tas tika darīts 2009. 9. gada 30. novembrī. Tas ir ļoti būtiski, veidojot Eiropas Savienības tiesību aktus, ja runa par minimālajiem standartiem procesuālajās tiesībās. Ši, tika panākta vienošanās par šī tiesību akta ap, apjomu. Un tāpat arī tika panākta vienošanās, ka mēs darbosimies pilnībā sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Kā jau jūs tikko dzirdējāt, eh, Lopes Garīdo kungs skaidroja, ka arī Spānijas prezidentūra vēlas pieņemt šos sākotnējos pasākumus, kas nodrošinātu, ka mums ir eh, minimālās garantijas. Pakāpeniskā pieeja, kas bija Sākotnējā ideja ceļu kartei mūsuprāt ir labs risinājums. Šāda pieeja mums ļaus sasniegt mūsu mērķi. Pakāpeniska pieeja nozīmē ne tikai to, ka var veikt padziļinātu analīzi par katru no procesuālajām tiesībām šī tiesība aksta kontekstā. Tas nozīmē arī to, ka konsultāciju gaitā šo katru Katru no šīm tiesībām var izskatīt atsevišķi. Tādējādi mēs varētu izvairīties no situācijas, kad tiesību akta teksts ir pārāk vispārināts, un tas ļauj dažām valstīm, dažām no dalībvalstīm e, izmantot šo tekstu, lai panāktu kādu sev konkrēti interesējošu jautājumu. Esmu pārliecināts, ka mēs strādāsim pēc iespējas ātrāk, lai sagatavotu visus likumdošanas priekšlikumus, kas ir paredzēti ceļu kartē. Darbosimies pie tā, lai tie tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk. Ja ir runa par tūkošanas pakāpojumu nodrošināšanu, tas ir pirmais nosacījums ceļu kartē. Komisija ir ņēmusi vērā iniciatīvas, ko ir izvirzījušas vairākas dalībvalstis. Šī iniciatīva ir balstīta uz komisijas priekšlikumu, kas tika sagatavots 2009. gada jūlijā. Un eh, notika arī attiecīgas sarunas padomē 2009. gada otrajā pusē. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka dalībvalstu iniciatīva neatbilst Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai, kā arī Strasbūras tiesas judikatūrai. Priekšlikums, padarīt eh, obligātas tikšanās starp aizstāvi un apsūdzēto netika ievērots dalībvalstu priekšlikumā. Eh, komisijas sākotnējā priekšlikumā bija paredzētas pilnas tiesības uz tulkošanas pakāpojumiem. Tas bija komisijas sagatavotajā tekstā. Bet, eh, protams, ka ir vajadzīgs liels darbs starp parlamentu un padomi. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies sagatavot eh, pieņemumu tekstu par procesālajām tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt kopīgu Eiropas tieslietu telpu. Esmu pārliecināts, ka šis teksts atbildīs Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijas standartiem un uh, pamatiesību hartai, kā arī uh, Strasbūras tiesas nostādnēm. Es augsti novērtēju parlamenta darbību šajā jomā, un es vēlreiz gribētu teikt, ka Spānijas prezidentūra mums noteikti sniegs palīdzīgu roku. Paldies, komisāra kungs! Dod vārdu Antonesku kundzei divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Kaut arī ir panākts progress attiecībā uz kriminālu, uz lēmumu kriminālu tiesā savstarpēju atzīšanu, nav panākts pārāk liels progress attiecībā uz apsūdzētā tiesībām. Trūks līdzsvarā starp uh, šo cilvēku tiesībām, kā arī starp līdzekļiem, kādi ir eh, prokuroru rokās. Līdz ar to var tikt eh, apdraudētas procesālās tiesības un to īstenošana. Tieši tāpēc Zviedrijas prezidentūras priešlikums eh, sagatavot ceļu karti ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Ja runa par tulkošanas tiesībām, tad Lisabonas līgums ir sagatavojis jaunu tiesību ietvaru. Priekšlikumu vajadzēja sagatavot eh, direkt, vajadzēja sagatavot, lai tas kļūtu par direktīvu. Mūs uztrauca šī jautājuma nākotnē, un tieši tāpēc mēs uzdevām šo mutisko jautājumu padomēju un komisijai. 13 dalībvalstis, to skaitā Rumānija, ir iesniegušas likumdošanas iniciatīvu Eiropas parlamentam un padomēji. Mēs uzskatām, ka mums izdosies uzlabot šo tekstu, ja runa par aptvērumu un procesuālo tiesību garantijām arī attiecībā uz tulkošanas pakāpojumu nodrošināšanu. Runājot par citiem pasākumiem, kas ir minēti ceļu kartē, ja mēs runāsim par garantijām par tiesībām uz aizstāvību, uz viegli ietekmējumu personu garantijām, uz tiesībām iegūt informāciju, kā arī uz tiesībām iegūt informāciju par uh, konkrētajām tiesībām. Mēs ceram, ka šie priekšlikumi tiks iesniegti pēc iespējas ātrāk. Atšķirības starp dažādām dalībvalstīm norāda uz to, ka mums steidzami jāpieņem kopēji standarti. Paldies, Romero Lopes skundzē divas minūtes. Sveicieni Spānijas prezidentūrai! Es arī vēlētos uzsvērt faktu, ka šī iniciatīva ir pirmā iniciatīva par pretsolājām tiesībām. Par šo jautājumu esam sprieduši jau daudzus gadus, un Zviedrijas prezidentūras laikā tas, tas palika karāmies gaisā. Mums jau ir bijušas sākotnējās debatas parlamentā par šo jautājumu, tāpēc mēs uzskatām, ka um, priekšlikums vēl ar vienu nav attīstīts līdz galam. Protams, ka to varētu vēl uzlabot. Mēs ceram, ka tas arī notiks. Barokungs jau teica, ka komisijas sākotnējais priekšlikums bija daudz ambiciozāks. Līdz ar to šis priekšlikums noteikti būtu jāuzlabo. Šo jautājumu daudzas valstis jau ir apspriedušas. Zviedrijai izdevās šo jautājumu atkal pacelt augšā. Zviedrijas prezidentūrā izdevās pieņemt ceļu kārti par uh, procesālajām tiesībām, taču tagad situācija ir nedaudz uh, mainījusies pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Parlaments arī tagad ir viens no lēmu pieņēmējiem šajā jautājumā, un līdz ar to varētu domāt arī par procesālo tiesību uzlabošanu. Mums vajadzētu pieņemt dokumentu paketi, un jebkurā gadījumā mums vajadzētu domāt arī par tiesībām uz informācijas sniegšanu, uz tiesībām saņemt tulkošanas pakāpojumus. Šīs tiesības noteikti būtu jāgarantē. Taču, jebkurā gadījumā, mēs noteikti saskarsimies ar grūtībām, jo mēs taču vēlamies virzīties uz priekšu pietiekami ātri. E, cīņā pret terorismu daudzas tiesības, e, diemžēl, ir, e, par daudzām tiesībām ir aizmirsts. Paldies Vatsankungam divas minūtes. Paldies! Šī parlaments piedāvāja izveidot Eiropas aresta orderi 6. septembrī 2001. gadā, un mūsu priekšlikums vēl joprojām krāta putekļus, ja nebūtu 11. septembra teroraktu. Un, diemžēl, bija Nādēna kunga dēļ šis orders ir kļūst par realitāti, un mūsu piedāvājums tika ātri pieņemts. Un parlaments uzstāja to brīdi, ka ir jānodrošina minimālas procesuālās garantijas krimināla procesa laikā. Komisija izteica savus priešlikumus 2002. gadā un rīkojas ļoti ātri. Un kādēļ tad līdz pat pēdējiem brīdim tas ir iesprūdis padomē, kādēļ komisija par visiem spēkiem necenšas panākt visu priekšlikumu pieņemšanu? Eiropas aresta orderis ir aizvietojis izsūtīšanu, tas ir ievērojams samazinājis laiku, kas ir nepieciešams nodošanai, un tas ir veicinājis tieši saiknes starp tieslietu institūcijām dažādās dalībvalstīs. Un ir viss attīsties tik tālāk, ka dalībvalsts pat nodod savus pilsoņus, un tas ir ļoti labi pilnveidojis tiesiskumu mūsu kontinentā, bet tas ir atkarīgs no savstarpējas uzticības, un ir pārāk daudz gadījumu, kad šādu uzticību apšauba mūsu bija pilsoņi. Divi no maniem vēlētājiem pašlaik ir apcietināti Ungārijā un gaida tiesa, lai gan viņu izsūtīšanu pieprasīja jau pirms gada. Un Viņa tur bija divi, tikai divus mēnešus, viņa vēl nav apsūdzēta un viņa tiesa varbūt vēl būs ilgi jāgaida. Viens no viņiem ir zaudējis darbu un ģimenes ieņēmumu avot, un abi no viņiem, protams, nebauda mīļoto klātbūtni. Un netiek, nedrīkst aizmirst, ka iespējams viņi nemaz nav vainīgi izvirzītajās apsūdzībās. Un līdz ar to Eiropas sadarbībai tiek parādīta ne tā skaistākā puse. Un šī mutiskā jautājuma uzdevuma ir taisnība, un tai ir, šiem jautājumiem ir jāpievērš liela uzmanība. Paldies! Es vēlējos jūs dēvēt par er, ārsta orderu krustāvu, bet varbūt nedaudz kļūdījos. Hautala kundzei trīs minūtes. as he was waving it. Do you accept it? Yes, you do. Lord Dartmouth, 30 seconds. Dartmouth kungam, 30. Jūs minējat Bin Lādenu 11. septembru kā attaisnojumu Eiropas aresta orderim, ka tas kā veicinājis to pieņemšanu. Vai jūs gribat teikt, ka Eiropas aresta orders ir jāizmanto tikai pret teroristiem un slepkavām un ļoti vardarbīgu noziegumu gadījumā? Priekšsētāji, es neteicu, ka tas ir pateicoties Milādam kungam, viņa dēļ tas process pātrinājums. Mēs neplānojām šo orderu attiecināt tikai uz teroristiskiem nodarījumiem, bet uz visiem smagiem nodarījumiem un būtību par cilvēkiem, kas mazina tiesiskumu mūsu kontinentā un aizsardzību, ko Eiropas arestorderis nodrošina mūsu pilsoņiem. Jā, atvainojiet Atvainojiet, Lorda Vardēļ, man šeit, ka jūs uh, rādījāt savus iepriekšējos politiskās grupas krāsu. Tālāk Līkovskim kung, kungam vienu minūti. Jā, paldies. Nē, atvainojiet, Hautala kundzei vispirms vārds. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Vatsona kungam ir taisnība sakot, ka Eiropas parlaments pieprasīja, lai Eiropas arsta orderim būtu noteikti kritēriji attiecībā uz minimālajiem standartiem krimināla procesā. Daudzās dalībvalstīs pastāv problēmas, ka šāds orders tiek balstīts uz būtībā nestabiliem kritērijiem. Un pieņēmums ir tāds, ka mēs viens otram uzticamies uzticamies vienas otru valstu kriminālu sistēmai un ka tiek ņemtas vērā cilvēku tiesības krimināla procesā un ka tas tiek darīts visās dalībvalstīs. Priekšādīkums tāpat kā kolēģi pirms manis es ar varu jums pastāstīt atgadījums, kad tas netiek ievērots un cik nozīmīgi ir, lai komisija rīkoties, rīkotos tagad un kā jau kolēģis teica, mums ir vajadzīga viena integrēta sistēma, kurā uh, krimināla procesa sistēmā tiek ievērotas minimālajās prasības, un man šķiet Lisabonas līgums nodrošina šādu iespēju, jo Eiropas parlamentam ir pilnas likumdevēja pilnvaras līdzās padomēji. Un bija ļoti jauki dzirdēt no komisāra kunga puses par to, ka viņš uzticās šai sadarbībai starp komisiju un parlamentu. Mums ir jāstrādā cieši kopā, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu un pārvarētu dalību valstu izrādīto prestatību. Es varu pastādīt gadījumus no dzīves, kad netiek ievērots tiesiskums, par spīti tam, ka tiek izmantot šis Eiropas arestu orders Somijā, ir kāds čečen pāris, kas ir aizturēts, Maliks Katājevs, ar savu piedri. Viņi ieradās no Lietuvas, kur viņi jau gadiem vadīja bāriņu namu bērniem, kas bija zaudējuši vecāks Čečenijas karā. Un Čečenijā drošības policija iejaucās viņu darbībā, pamantojot to ar to, ka šai ģimenei bija nelielas grūtības ģimenes iekšienē. Un tagad šis pāris atrodas Somijā, viņi lūdz patvērumu tur, un Lietuvas valsts vēlas, lai mēs viņus izsūtam. Tas tiks izskatīts pirmās instants tiesā nākam pirmdien. Un kā mums rīkoties šādā situācijā, jo Somijai ir jāuzticās un jābūt pārliecināti par to, ka Lietuvā šim pārim būs godīga tiesa. Un mums ir ļoti stingri pierādījumi, ka līdz šim tā nav bijis, un ir daudz citu pierādījumu, kas liecina par to, ka ir trūkuma Eiropas aresta orderī. Komisāra kungs, priekšādātāja kungs. Mums ir jāvirzās uz virsu, uz priekšu šajā lietā, jo mums jābalstās uz uzticību šāda krimināla procesa lietās. Paldies, tagad vārds Oļķikovska kungam. Paldies, priekšādātāja kungs, arī man ir piemērs tāpat kā Hautalkunga dzēja. Jauns polis tika Lielbritānijā notiesāts uz dzīvi par izvarošanu Un tas tikai tādēļ, ka šai lietai liela vērība pievērsa pašaziņas līdzekļi. Un es teiktu, ka šis process neatbilda polijas standartiem, un tagad šo mūža apcietinājumu šis tieši polijā, lai gan mūsu uh, krimināla sistēmā mums nav šāda soda mēra, par to polijā var piemērot tikai līdz 12 gadu ieslodzījumam. Tātad mums polijas cietumā ir ievietots cilvēks, kurš tika uh, nosūdza, apsūdzēts pretēji polijas krimināla sistēmai, un tas ir piemērs, kas parāda, ka ir nepieciešams ieviest kopīgus standarts attiecībā uz kriminālu procedūru un soda mēru piemērošanu, jo, jo arvien biežāk mēs redzam, ka lēmums tiek pieņemts vienā valstī, bet tas jāizpilda kādā citā valstī. Un tādēļ es atbalstu šo direktīvu. Paldies, Tavares kungam, vienu minūti. Paldies, priekšētāji! Eiropas Savienība virzās priekš uz pa divām sliedēm. No uz vienām ir dalībvalsts un uz otrām ir pilsoņi, kurš šeit pārstāv ievēlētie pārstāvi. Bet pēc tam, kad dalībvalstis būs atrisinājuši savas problēmas un būs izveidojuši savietojums kriminālu procesu sistēmas, tad viņi bieži vien aizmirst vispārējo, viņi aizmirst izveidot kārtību, kas būtu uzticama pilsoņiem. Protams, Eiropas arestu ordenes lietas ir pātrinājis un krimināla procesa Eiropas Savienībā tā rezultātā ir kļūst efektīvāks, bet tomēr citas tiesības, piemēram, tiesības tūkušanas patulkojumiem, par kurām es strādāju kopā ar Baronesu Vudfordu, ir ļoti svarīgas, lai pilsoņiem rastos uzticību, tad, kad viņi nonāk saskarē ar tiesību sargošajām iestādēm citās valstīs. Un es vēlos lūgt komisāru un padomu izmantot koplēmumu procedūru, lai pavirzītu šo jautājumu uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tāpēc kungam lūdzu. Kā ir jau teikts, divi vēlētāji ir ieslodzīti centrālajā Budapeštas cietumā Ungārijā. Viņi ir ieslodzīti tur kopš februāra, un viņiem nav noteikts konkrēts tiesas datums. Viņi ir nošķirti, viņi, viņiem nav saziņas starp vienu un otru, viņi dzīvo nelielā kamerā vēl trīs ieslodzītajiem, viņi tur tiek turēti 23 stundas dienā un nedēļā viņi var trīs telefonu zvanus un vienreiz ieiet dušā, un vienreiz mēnesē viņiem, viņus var apmeklēt ģimenes locekļus. Īsti sakot, viņi ir izolēti, un valodu barjeru šo izolāciju padara vēl sliktāk. Viņi nav ne slepkavas, ne teroristi, bet un viņi ir ieslodzīti tikai tādēļ, ka pastāv šis Eiropas āresta orderis. Šis orderis vienā pievējienā likvidēja visus nodrošinājumus pret arestu, kas bija ieviesti Lielbritānijā vairāku tūkstošu gadu gaitā. Un kļūmīga identitātes noteikšana un identitātes zādzība ir radījusi šādu situāciju Jasonam un Maiklam, šiem diviem mūsu pilsoņiem, un tas var notikt ar jebkuru citu mūsu pilsoni, jebkurā brīdā, brīdī konservatīvā partija un visas citas partijas, partijas atbalstīja Eiropas aresta orderi. Es apsūdzu Lielbritānijas galvenās partijas šajā lietā. Viņu atbalsta Eiropas arestu ordeni visus Lielbritānijā ir pakļāvis riskam, ka viņus var tā brīvi ņemt un arestēt kurā brīdī. Paldies! Morvai kundzei pusotru minūti. Paldies, kā Ungārijas pilsone un advokāte krimināla lietās es jūtos apkaunot, ka Eiropas parlamenta telpās tiek minēts, minētas lietas, kas attiecas uz Lielbritānijas pilsoņiem. Un to ir izteikuši divi deputāti no divām dažādām grupām. Es varu tikai teikt, ka es arī esmu guvis šādu pieredzi savā valstī, un es vēlos aicināt visus, kas vēl tik vēlā vakar stundā piedalās šajās debatēs, lietās, kas ir saistīts ar ārvalstu pilsoņiem, kuri saskarās ar tik nopietnu procesuālo tiesību pārkāpumu Ungārijā, tas būtu jāņem vērā arī attiecībā uz Ungārijas pilsoņiem. Deviņi Ungārijas pilsoņi pēdējo deviņu mēnešu laikā ir aizturēti, viņi tika pakļauti spiedienam un viņus apsūdzēja teroristisku aktu veikšanā, un to nav iespējams pierādīt, un mēs nevaram likt Ungārijas varas iestādēm sniegt kaut kādus pierādījumus, un šiem cilvēkiem nav iespējas sazināties ar savām ģimenēm vai ar sabiedrību, un tādēļ es vēlos aicināt mūs visus apvienot spēkus un normalizēt šo situāciju Ungārijā, lai izvairītos no šādiem neatbilstošiem gadījumiem un izvairītos no tā, ka tiek pārkāpt šīs garantijas. Paldies, Koeju kungam. Pusot minūti. Paldies, priekšētāji. Ja Garida kungs neiebilst, es vēlētos pirmo komentāru izteikt Baro kungam. Es nezinu, vai mums būs iespēja satikties ar viņu vēl kādu reizi pirms stājas spēkā jaunā komisija, tad vēlos teikt paldies Baro kungam jau tagad par to enerģiju un sadarbību, ko viņš ieguldīja šajā iekšlietu un tieslietu jomā. Tāpat vēlē, vēlējos teikt, ka piekrītu tiem, kas minēja, ka šis Šī tēma ir ļoti svarīga. Mēs nevēlamies Eiropu izveidot vienkārši drošu, mēs vēlamies to izveidot arī taisnīgu. Tas nozīmē, ka jebkāda ja iniciatīva, kas ir saistīta ar procesuālajām tiesībām, ir ļoti nozīmīga. Mums ir jārīkojas, lai sniegtu atbalstu cietušajiem un nodrošinātu to pilsoņu, kas nonāk tiesas priekšā, tiesību ievērošana un man ir divi skaidri lūkumi. Viens padomēji saistībā ar to, kā Votsona kungs pateica, un viņš to pateica labāk nekā es pārvarētu cerēt. Nav vērts izšķiest astoņus gadus un skatīties tikai uz dažām tiesībām. Mums ir jābūt centīgākiem un ātrākiem un jāstās uz visu kopumu. Un Baro kungam es vēlētos lūgt informēt uh, viņa pēcteci komisijā, lai komisija varētu izrādīt iniciatīvu visās jomās attiecībā uz procesuālajām tiesībām, ne tikai runājot par tākošanas, tūkošanas pakalpojumiem. Paldies tālāk, Benovs kundze. Paldies priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Procesuālās tiesības krimināla tiesvedībā ir eh, ļoti garš un sens eh, jautājums, ja ir eh, runa par tiesībām. Vairākas eh, pamatiesības tika konstatētas šajā projektā. Pirmām kārtām tās ir tiesības uz aizstāvību, uz tulkošanu, uz komunikāciju, saziņu ar konsuliem un tā tālāk šis saraksts ir jāuzskata par demonstratīvu sarakstu. Eiropas Savienības uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu ievērotas pēc iespējas vairāk pamatiesību, it īpaši, ja ir runa par Eiropas Savienības dalību Eiropas padomes Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Ir jānodrošina, lai šīs tiesības varētu izmantot visas procesā iesaistītās puses. Tas nozīmē gan upuris, gan cietušais, gan arī nozieguma izdarītājs. Mums ir jānodrošina, lai tiktu sasniegts mērķis, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par izglītības jautājumiem un resocializācijas jautājumiem. Paldies, tagad Bateni kungam pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs. Runājot par eh, procedurālajām tiesībām krimināla procesos, mēs esam atteikušies eh, no gadsimtiem ilga nodrošinājuma, kāds bija uh, Britiem un nodrošināja viņus pret uh, ne, nepamatotiem arestiem. Andriju Simju pašlaik mans vēlētājs ir uh, viens no šādiem upuriem, un tagad ne Angļu tiesa drīkstēs viņam piešķir, e, tātad noteikt sodu un tiesāt viņu. Ekstradīcija gal galā nav nekāda uh, forman, formalitāte. Viņš atrodas cietumā. Šķiet, ka Spānijas cietumā Un Londonā tagad visi raud krokodīla asaras par šīm lietām, par to, ka e, paši ir vienojušies par kopējām procedūrām, kas to izraisa. Kopējās procedūras ir par to, e, faktiski noved pie tā, ka tiek pazemināti Eiropas um, tiesiskie standarti. Ir jāievieš citi uh, principi eh, kā kopēja Eiropas standarti, lai varētu nodrošināt šo juridisko pārliecību. Un tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Papanika Laukungs. Paldies priekšsēdētāji. Ir ļoti būtiski nodrošināt, cik tālu tas ir iespējams radīt tādu sistēmu, atsauču sistēmu uz uh, procesuālajām tiesībām krimināla procesos. Savstarpēja uzticēšanās ir viena lieta. Ir uh, ļoti svarīgi, lai pilsoņi uh, būtu pārliecināti par to, ka viņu pamatiesības tiek ievērotas. un mums ir jānodrošina taisnīga tiesa visiem. Bet mums vispirms ir jāuzticas tiesvedību sistēmām. Un Eiropas Savienībā, diemžēl, vienmēr būs tādi krimināli noziedznieki, kas izmantos uh, dažādas nepilnības sistēmā, jo mums šur un tur vienmēr pastāvēs uh, tiesiskais vakums. Tālāk Lopes Garīdo kungam vārds padoms vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Man ir liels prieks par šīm diskusijām, jo daudzi no parlamenta locekļiem apstiprināja dažus svarīgus principus, Runātāji pārstāv dažādas politiskās grupas, bet būtībā visi bija viensprāts par to, ka procesuālās tiesības ir jāharmonizē. Tas ir kaut kas tāds, par ko eh, visi runātāji vienojās, kam tie piekrita. Tā tad ir vajadzīgs, vajadzīgas mums harmonizētas procesuālās tiesības. Ļoti svarīgi ir pilsoņa Eiropa, ir svarīgi, ka, kāda ir Eiropas tiesiskuma telpa. Un Lisabonas eh, līgums atļaus eh, to optimizēt. Un Spānijas prezidentūra pie tā strādās nākamos eh, sešus mēnešus. Un mm, Es dzirdēju ļoti it kā atšķirīgus viedokļus, taču skaidrs ir viens, ka ir jābūt harmonizētām procesuālajām tiesībām. Benovs kundze teica ko ļoti svarīgu. Brīdī, kad Eiropa paraksta cilvēktiesību konvenciju, ir svarīgi uh, ņemt vērā visus šos aspektus se pongan en práctica todas estas garantías procesales a través de las. Mums ir jānodrošina tas, ka šīs procesālās tiesības eh, tiek aizsargātas, izmantojot direktīvas. Komisija ir savā laikā nākusi uh, klajā ar virkni priekšlikumiem, arī 13 dalību valstis ir izstrādājuši savu priekšlikumu. Uh, kas attiecas uz Eiropas ārēsta orderi. Daudzi par to runāja. Eh, daudz ir bijuši ļoti kritiski izteicās par to, taču eh, šis ir ļoti veiksmīgs instruments cīņā pret organizēto noziedzību. Un es esmu no valsts, no Spānijas, kas ļoti cieši no eh, terorismu draudiem, un mums tas ir ļoti būtisks instruments cīņā pret terorismu Eiropā. Paldies, komisārkungs, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ministram ir taisnība. Un Koelio kungs iepriekš eh, pilnīgi pamatoti atbildēja par to, ka mums ir nepieciešama vienota tiesiskuma telpa. Jā, Vatsona kungs, eh, arestu orders ir eh, ļoti Uh, efektīvs instruments, bet mūsu tiesiskuma telpa Eiropā ir jāsāk darboties. Un mums ir jābūt vienotiem tajā, kā mēs nodrošinam taisnīgumu uh, un taisnīgu tiesu visā Eiropā. Es vēlētos apliecināt, ka pamatojoties uz tekstu, kurš atspoguļo Uh, lēmumus un komisijas uh, viedokli. Es esmu pārliecināts, ka, pārliecināts, ka kopā ar parlamentu un padomi mēs uzlabo, papildināsim un uzlabosim šo tekstu. Mēs arī nodrošināsim to, ka mēs izstrādāsim visus nepieciešamos likumdošanas priekšlikums. Mēs uh, jau šobrīd strādājam pie priekšlikuma par informāciju, tātad par, par eh, informēšanu, par tiesībām, un mēs darīsim visu, lai nodrošinātu to, ka viss, kas ir iekļauts eh, ceļvedī, tiktu īstenots pēc iespējas ātrāk. Sarunas eh, ļaus mums pātrināt šo darbu Nu, komisijā visi to saprot. Es esmu cieši pārliecināts, ka ir um, attiecīgi pienācis laiks uh, rīkoties, mums ir jāpanāk noteikti rezultāti, Stokholmas programma to prasa, un es esmu bijis atbildīgs uh, par šo dokumentu pakotnu un esmu darījis visu, kas manos spēkos, uh, lai eh, šis jautājums par procesuālajām tiesībām virzītos uz priekšu. Es zinu, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un es ceru, ka kopā ar parlamentu un Spānijas eh, prezidentūru Eiropa ar taisnīgu tiesu progresēs vēl labāk. Jā, nu, priekšsēdētājs saka, es vēlētos pateikties jums eh, par jūsu darbu, eh, Barokungs, par mm, jūsu darbu šajā te komisāra postenī. Bet tālāk mēs pāriem pie nākamā jautājuma. Un tas ir arī mutiskais jautājums par cilvēku tirzniecību. Un Annai Hēdas kundzei pirmajai vārds.